paši ar ASV, lai mēs varētu risināt šo krīzes situāciju attiecībā uz pilsoņiem, uzņēmumiem un uh, mums visiem. Thank you, Commissioner Barnier. Colleagues. Paldies, kolēģi. Mēs esam beiguši diskusiju par kredītreitinga aģentūrām. Un tagad mēs ķersimies pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir Klīnca kungas ziņojums par priekšlikumu Eiropas parlamenta un padomas direktīvai par prospektu un arī par atklātības prasību saskaņošanu. Lūdzu, referenta kungs. Es runāšu varbūt vairāk tagad un tad atkal mazāk mūsu diskusijas beigās. Runājot par šo prospektu direktīvu. Uh, Un šī likumdošanas. Überarbeitet zu werden, das ist hiermit geschehen. Äh, die prospektrichtlinie. Tad äh, attiecīgi mums ir bijusi virzība ar šo prospektu direktīvu. Un mums bija noteikts prasības attiecībā uz reģistrēšanu, attiecīgi uz šo prospektu publicēšanu. Ir nepieciešams arī runāt par noteiktiem tehniskiem aspektiem, ir nepieciešams tikt vaļā no neskaidrības, no tiesiskās neprecizitātes. Un es gribētu pateikties pilnīgi visiem, kas strādāja komitejā. Paldies ēnu referentiem un arī paldies visiem tiem, kas palīdzēja sadarboties ar komisiju. Pretējā gadījumā desmit mēnešu laikā vai pat mazāk mums nebūtu iespējams panākt vienošanos pirmajā lasījumā. Runājot par šo vienošanos, es noteikti gribētu pieminēt trilogu un astoņus galvenos punktus. Mēs vienojāmies jautājumā par pieeju kapitālam. Mēs to padarījām vieglāku. Amerikā šī sistēma ir vienkāršāka. Mazie un vidēji uzņēmumi vieglāk. Für die Ausnahme von der Prospektpflicht, die ja für äh, kleinere Mitte unter... Tad piekļuve kapitālam, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Mēs centāmies arī runāt par prospekta papildinājumiem, lai būtu mazāk birokrātijas un jādomā par investoru aizsardzību. Mēs negribam, lai mazais eh, investors mazumtirdzniecības eh, sistēmā būtu bez attiecīgas aizsardzības. Vērtspapīru jautājums ir arī tāds, kur ir nepieciešams nodrošināt investoru aizsardzību. Tālāk otrs jautājums. Kā darbinieki varētu piedalīties šajā kapitāla sadalē uzņēmumā. Ir nepieciešams runāt par darbiniekiem piešķirto vērtspapīru schēmām. Šis atbrīvojums ir jāieraksta prospektā, bet ir nepieciešams šīs vērtspapīra schēmas atbrīvot no pienākuma publicēt prospektu, attiecīgi tas novedīs pie ietaupījumu. Arī informācijas izpaušanas prasība uh, ir kaut kas tāds, par ko mēs runājām, ir nepieciešams publicēt tikai pamat informāciju, tātad darbinieki zina, kas tā ir pa schēmu. Un attiecīgi arī piedalās. Mēs uzskatām, ka arī noteiktas citas funkcijas ir jāatbrīvo no pienākuma publicēt prospektu. Piemēram, izpaušanas prasības attiecībā uz kapitāla piesaisti un tādā veidā mēs varētu radīt vienotas um, spēles noteikums. Tad ir vēl kā cita joma, kur mēs vienojāmies, uh, un šeit ir runa par prospekta kopsavilkumu. Jūs jau zinat, ka prospekts ir ļoti bies dokuments simtiem lapspušu garumā, un tad ir kopsavilkums 15-16 lapspužu garumā. Mēs parlamentā gribētu vēl vairāk saīsināt to, lai būtu galvenā informācija par investīcijām, lai būtu tāds tā kā kopsavilkuma materiāls. Ar UCITS pārādamiem vērtspīriem mums jau šāds kopsavilkuma dokuments parādījās un arī komisija ir gatava strādāt ar šo kopsavilkumu ideju, un kopsavilkumā mēs liktu galveno informāciju. Mēs principā esam vienojušies par šo īso formu, bet ir jāatspoguļo arī pašu galveno informāciju šajā kopsavilkumā. Tāpēc, ka mums ir nepieciešams veikt arī direktīvas pārskatu, un mēs nonāksim pie uh, otrā mm, līmeņa, un mēs ceram, ka šis kopsavilkums arī būtu lasāmāks, saprotamāks maziem investoriem, arī tie, kas piedalās mazumtirdzniecības eh, sistēma. Un tad ļoti atgribētu parunāt par atbilst, atbildību. Ja tiek sagatavots prospekts, tad kas būs atbildīgs? Man ir tikai dažas minūtes palikušas. Priekšsēdētāji. Ja mēs gribam runāt par atbildību, publicējot prospektu, kas ir atbildīgs par ietverto informāciju, tīpaši tad, ja ir iesaistīts starpnieks. Atbildība var arī mainīties, tad, kad piedāvājums tiek slēgts, tad, kad vērtspapīri tiek tirgoti, kurš tad būs tas datums, kas būtu jāņem vērā kā termiņš. Tālāk par pārskata klauzulu. Pēc pieciem gadiem šo direktīvu atkal kārtējo reizi pārskatīt, un visbeidzot es gribēju vēl atzīmēt vienu lietu. Tad eh, mūsuprāt šis ir pirmais dokuments, uz kur attiec jaunie Lisabonas noteikumi. Varētu teikt, ka šis dokuments ir Lisabonizēts. Un arī komitejā mēs darījām visu, lai būtu mums pietiekami daudz laika. Mums bija trīs mēneši, pēc tam vēl trīs mēneši. Mēs centāmies darīt visu, ko varam. Un mēs cenšamies strādāt pēc iespējas ātrāk visas puses. Cerams, ka tā arī strādās un būs ļoti apmierināts. Paldies. Tagad došu vārdu komisāram. Merci, monsieur le président. Euh, mesdames et messieurs les députés. Paldies. Janvārī Eh, jau tradicionāli komisijas pārstāvis runāja parlamentā, un mēs tad runājām par to, ka vajadzētu eh, attiecīgi aizsargāt investors, eh, investors samazināt administratīvās izmaksas, un tagad apmēram 90% mūsu vienotā tirgus jau sastāda attiecīgā cilvēka kategorija, kas strādā ar prospektu. Eh, protams, ir nepieciešams strādāt ar vienkāršošanu, ir, ne, kā jau teica Klinca kungs, mums ir jādomā par to, kā atvieglot piekļuvi kapitāla tirgumu, attiecīgi stiprināt šo piekļuvi iekšējā kapitāla tirgumu. Mēs ceram, ka Arī ar šo direktīvu mēs varēsim nodrošināt labu sadarbību starp parlamentu. Rezultātā mēs varēsim arī uzlabot parlamenta un priekšlikumu, un arī padomi un arī komisija deva savu artu aptaušai darba, un mēs gribētu apsveikt Pincu kungu un arī Ekon komiteju par ļoti efektīvo darbu, ļoti labo sadarbību, un mēs esam nonākuši pie kompromisa, kas mums tagad ir rokā, un šajā kompromisa dokumentā ir respektēts arī sākotnējais sākotnējais princips, jo sākotnējā prospekta direktīva no 2003. gada bija ļoti skaidra. Mēs runājam par to, ka uzņēmumiem, Eiropas uzņēmumiem ir jāpublicē prospekta informācija. Attiecīgi prospekta formātu atbalstīja arī, arī dalībvalstis. Tad 2003. gada direktīvu mums bija nepieciešams uzlabot, padarot to skaidrību, skaidrāku. Ir mm, bijusi nepieciešamība arī mazināt administratīvo slogu un pateicoties jūsu ieguldījumam, mēs mm, esam atvieglojuši zināms aspekts, kas būtu eh, jāiekļauj attiecīgi prospektā un arī pie tam saglabājot visu pušu mm, tiesības. Mēs arī precizējām to informāciju un arī gadījumus, kad attiecīgi eh, prospekts ir jāpublicē. Mēs runājam arī par gadījumu, kad figurē eh, starpnieks. Mēs eh, centāmies skaidrot arī situāciju, lai um, nedublētos prasības. Un lūk, mūsu darba rezultāts, šī direktīva ir pārskatīta, mēs ceram, ka šī direktīva tagad ir instruments, kas ir labi pielāgots attiecīgām prasībām, kompleksam tirgum, ka tas atbilst arī investētāju interesēm un arī lieliem un maziem uzņēmiem. Un šis pirmais lasījums un apstiprinājums dod ļoti stingru signālu, ka Eiropas Savienība tiešām respektē visus savus solījumus protams, ka mēs strādājam administratīvās logas samazināšanas virzienā un ka mēs cenšamies pēc iespējas vairāk aizsargāt mūsu investētājs. Es gribētu pateikties uh, arī referentu kungam par šo uh, ko, uh, ļoti aktīvo kompromisa meklējumu, kur rezultātā mēs varējām nonākt pie mūsu kopējā darba rezultātu. Paldies! Paldies, komisār kungs! Tālāk, Baudo kungam vajadzētu uzstāties, bet es viņu neredzu, tādēļ pāriem tieši pie mistera Fejo. Priekšsēdētāja kungs, es vēlētos sākt ar pateicību par to labo darbu, eh, kas tika paveikts eh, ekonomikas un finanšu komite eh, un monetāro lietu komitejā Un es vēlētos uzsvērt referenta ieguldījumu, Klinskunga ieguldījumu, jo tieši pateicoties viņam mums izdevās panākt diezgan labu rezultātu. Tad, kad mēs runājam par prospektiem vērtspapīra publiskajā piedāvājumā, mēs runājam par atklātības prasībām un e, par e, labāku, e, drošāku pieeju investīciju iespējām. Uh, Reizēm šeit bija tāda, zinām, konflikta situācijas, ka no vienas puses ir jāaizstāv patērētājs, no otras puses jāaizsargā arī investors. Un eh, šo te eh, līdzsvaru nevienmēr bija vienkārši panākt, bet svarīgi ir uzsvērt, ka eh, šī pārskata laikā mēs pievērsām uzmanību situācijai, kādā ir maziem vidēji uzņēmumi un uh, ir pilnīgi skaidrs, ka mazum tirzniecības dalībnieki arī ir, tātad mazie investori arī ir jāciena un jāatbalsta. Un tādēļ uh, visiem šiem procesiem ir jābūt daudz skaidrākiem un neskatoties to, ka prospektu izstrāde maksā uh, gan finansiālus, eh, ir, tam ir nepieciešama finansiāla līdzekļa, administratīvs eh, darbi, administratīvā darba ieguldījums, un tomēr ir jāpanāk tāds līdzsvarots rezultāts, un tas, man liekas, ir pats svarīgākais. Eh, mēs esam radījuši labu pamatu tālākam darbam finanšu uzraudzībā. Tālāk došu vārdā sociāldemokrātu pārstāvēju Stihlers kundzei. Paldies priekšsēdētāji un paldies referentam un visiem ēnu referentiem par sadarbību. Es domāju, ka kompromiss ir panākts un es gribu teikt, ka investora aizsardzība ir ļoti svarīga, īpaši tas attiec uz mazajiem investoriem. Uh, jo faktiski sākotnējā direktīvas tekstā varbūt tas nebija tik ļoti uzsvērts. Klients kungs runāja par skaidrības un atklātības nepieciešamību. Mums ir vajadzīgs e, nodrošināt situāciju, kad prospektā tiktu iekļauta un skaidri norādīta civiltiesiskā atbildība. Un mēs noskaidrojam, ka ir nepieciešama arī uzņemties atbildību. Uh, Eh, tad, kad, piemēram, eh, patērētājs strādā ar vidutāju, nevis eh, tieši ar vērtspapīru emitētāju. Un kom, tātad kom, kompromis, ko esam panākuši, ir sabalansēti un taisnīgi, un es domāju, ka mēs esam spēruši uh, soli kvalificētā investora uh, definīcijas noteikšanā lēmums par to, eh, ka nebūs nepieciešamas eh, nekādi prospekti eh, darbiniekiem piešķirto vērtspapīru schēmām. Tas varbūt ir arī labi. Deleģētie akti. Šeit tika minēts trīs mēnešu kompromis, un tas ir svarīgi. Un es gribētu izmantot šo te direktīvu kā tādu atskaits punktu, uh, Eh, jo eh, padome pašlaik prospektus, prospektu direktīvu neizmanto kā atskaitas punktu, bet tam tā būtu jādara. Prospektus vajadzētu veikt elektroniski, un arī piecu gadu klauzula kopumā ir apsveicama eh, sociālistu un demokrātu grupa atbalsta šo te ziņojumu un arī vienošanos pirmajā lasīmā. Paldies, Stīlērs kundze, un tālāk Šmita kungs. Arī uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, pēc šīs finanšu krīzes ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt pēc iespējas labāku finanšu tirgu regulāciju un jāsaprot, kas notiek. Tā nav milzīga problēma, bet tomēr ir jānodrošina nepieciešamais līdzsvars. Nedomāju, ka mums izdosies uh, uzlabot Eiropas ekonomisko stāvokli, ja mums nebūs līdzsvarota priekšlikuma pareizajā virzienā. Tāpēc gribu pateikties uh, savam kolēģim Volfam Klincam par izcilu veikto darbu, jo, jo viņš ļoti labi uh, nostājas pret pārāk detalizētu uh, uh, regulējumu. Un uh, viņš Un es arī aicinu atteikties no nevajadzīgām prasībām, kuras eh, tikai uzliks eh, pārāk smagus administratīvos uzdevumus uzņēmu, uz uzņēmumu pleciem. Eh, Klinca kungs kopā ar kolēģiem un mani to skaitā un sadarbojoties ar citām grupām ir panācis kompromiss, kuru mēs arī atbalstam. Jo nedrīkst, kā es teicu, likt pārāk smagu administratīvo nastu uz MVU. Jānodrošina tāpat laikā, lai ieguldītāji tiktu aizsargāti, un Barņiekungs jau par to runāja. Daudz jau tika runāts eh, par eh, dažādām eh, sliekšņa vērtībām, robežvērtībām attiecībā uz jauniem, jaunām vērtspēru emisijām, un es domāju, ka ierosinātais risinājums ir līdzsvarots, un tas spējas nodrošināt iekšējā tirgus funkcionēšanu. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai šis prospektu jautājums tiktu risināts maziem vidējiem uzņēmumiem. Ir jānodrošina, lai tiktu uh, uh ievēroti nosprausties sliekšņi un robežvērtības attiecībā uz šo prospektu izstrādāšanu. Tātad kopsavilkumā, kā jau teica mana kolēģe no SND grupas, es pateicos Volfam Klinsam par izcilu veikto darbu pie šī ziņojuma. Tas ir ārkārtīgi svarīgs solis uz priekšu, kas ļaus mums uzlabot situāciju miljonos uzņēmumu Eiropā un kurus tas viss skan. Paldies un, Paldies un tālāk vārds Fordas kundzei. Uz pusotru minūtu. Paldies. Komisārkungs, priekšsēdētājkungs, es zinu, ka Šīs eh, varbūt nav eh, tas ziņojums, par kuru rakstīs visas avīzes, bet tam tā vajadzētu būt, jo šeit mēs faktiski runājam par Eiropas firmu, eh, par to, vai kapitāls ir pieejams Eiropas firmām, un tas ir svarīgi ekonomiskai izaugsmai nākotnē. Un bija patiešām patīkami strādāt ar ēnu referentiem un eh, strādā Klinskunga vadībā. Viņš patiešām ir uzlabojis komisijas uzlabojumu un pad, uh, eh, pasākotnējo priekšlikumu un arī padomas priekšlikumu. Un tas ir tiešām mm, sabalansēts ziņojums starp uh, investora uh, un uh, produktu piedāvātāja interesēm. Ir ļoti grūti panākt šo te juridisko noteiktību. Uh, Un eh, tas šeit eh, tiek nodrošināts. Mēs vēlamies eh, palīdzēt investoriem saprast pamata informāciju prospektos. Un īpaši man patīk, ka būs atvieglotāks informācijas izpaušanas prasību režīmus, jo tas atvieglos dzīvi mazākiem uzņēmumiem. Un laikos, kad tirgi ir tik svārstīgi tieši prospektu esamība vai neesamība var noteikt to, vai cilvēki mēģinās vai nemēģinās iegūt papildus kapitālu. Un tad, kad mēs paskatāmies MIFID direktīvu, mēs šogad izskatījām MIFID direktīvu, tad lūk, šeit atkal mēs sastopamies ar konkrētu pasākumu, ar kura palīdzību mēs cenšamies uzlabot uzņēmē darbības vīdi Eiropā un investējam mūsu nākotnē. Paldies, Fortas kundze, un tālāk Garcijas Marga, Garcija Margajokungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, eh, komisāra kungs. Un mēs zinām, ka šī krīze ir bijusi kā lipīgs vīrus. Tā sākās kā nekustamā īpašuma krīze, turpinājās kā banka krīze, beidzot ekonomiskā krīze un tagad valsts parāds krīze un droši vien, ka sekos vēl kāda. Un šī krīze ir izrādīsies arī ļoti dārga A reitinga piešķiršana ekonomijas sektoram ir izmaksājusi milzīgus līdzekļus, e, kas sastāda lielu pro, e, proporciju no Eiropas IKP. Tas ir ietekmējis gan produkts, gan institūcijas, gan tirgus, un tieši par to mēs tagad runājam, un šis jautājums, ko mēs pašlaik apspriežam, ir ārkārtīgi svarīgs. ASV starp 2000 un 2006 gadu Eh, četrkārtīgi pieauga aktīvi, kuru pamatā ir akcijas, eh, bet savukārt aktīvi, kuru pamatā ir nekustamais īpašums, pieauga septiņkārtīgi. Un īstenībā banks ļoti bieži nezināja, ko tās īsti pārdod. Un mēs esam uzņēmušies saistības G20 ietvaros, bet, diemžēl, šīs saistības nav izpildītas. Mums ir trūcis iztēles un mēs neesam pārgājuši no vārdiem pie darbiem, un arī radošo garu pietiekuši neesam parādījuši, un neesam restruktūrējuši savu finansiālo arhitektūru. Mums ir vajadzīgs paneiropas eh, sistēmas, eh, kuras eh, uzrauga paneiropas struktūras, lai mēs varētu atrast vīrusu, noteikt tā infekcijas izplatīšanās ceļus un eh, beigu beigās eh, novērst situāciju, ka cilvēkiem ir jāmaksā par problēmām, kuras tās nemaz nav radījuši. Un, ja nākšā krīze mūs nenotvērtu nesagatavotas, mums ir šobrīd jārīkojas. Un es domāju, jums ir jāparāda lielāka uzdrīkstēšanās. Paldies! Un tālāk uz vienu minūti Kūtas kungs. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Eh, jānodrošina dubult caurskatāmība emisijām un eh, tāpat arī eh, prospektu prasības uzņēmumiem. Maziem uzņēmumiem tas ļaus iekonomēt ļoti liels līdzekļus. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka Maziem vidējie uzņēmumi ir Eiropas ekonomikas dzinējs. Pateicoties viņiem, 9,4 miljonu darba vietu ir tikušas radīts no, no 2000 līdz 2008 gadiem un vairāk kā 80 uh, uh, miljonu iedzīvotāju strādā uh, eh, MBU. Ir tātad nepieciešams samazināt administrīvo slogu maziem vidējiem uzņēmumiem Eiropā. Eh, vai šai jaunajai eh, aģentūrai būs jāspēj nodrošināt eh, dažādās likumdošanas līdzsvarošanas starp dalību valstīm? Paldies un vārds Kazaskungam. Paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs, mēs esam pieredzējuši milzīgas turbulences Eiropas tirgos pēdējos gados. Un daudzi ir cietuši zaudējums, tāpēc jānodrošina, lai investori, tīpaši privāti investori saņemtu adekvātu aizsardzību Eiropas Savienībā. Investoriem ir jāspēj iegūt nepieciešamo informāciju, lai pieņemtu lēmumus. Labi strukturēts ietvars padara Eiropas tirgu drošāku un līdz ar to arī pievilcīgāku nopietniem investoriem. Prospektu direktīva ir bijusi fundamentāli svarīga, lai nospraust nu, šīs nozares standarts Eiropas Savienībā. Tāpat arī ar UCITS eh, direktīvu. Eh, tā ir tehniskā likumdošana, eh, kas regulē šo nozaru, un to ir nepieciešams regulāri pārskatīt. To ir jāaktualizē un jāpieslīpē, lai tā būtu atbilstoša. Es piekrītu, ka zināmi direktīvas nosacījumi nebija nepieciešami un vairākas prasības, kas tagad organizācijām ir jāpilda, būtu jāceļ. Uh, jo ieguvums investoriem ir uh, ļoti mazs, bet uh, uzņēmumi tiek aplikt ar milzīgu slogu. Nepieciešams uh, pielāgot definīcijas, lai tās netiktu dažādi interpretētas dalību valstīs. Uh, un visbeidzot, priekšsēdētājs kundze, es gribētu Eh, sveikt mūsu referentu Klīnca kungu, pateikties viņam par labi veikto darbu, tāpat gribētu sveikt visus sēnu referentus. Es domāju, ka šis ziņojums ir līdzsvarots un proporcionāls. Paldies! Paldies eh, Kazas kungam un es sājies kundzei vārds uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Es eh, domāju, ka ziņojums par direktīvas eh, grozīšanu ir labs, jo tas samazinātu administīvo nastu. Referents un ēnu referenti, manuprāt, ir veikuši labu darbu. Domāju, ka investoru aizsardzība vienmēr būtu jāpatur prātā. Juridiskā noteiktība ir eh, palielināta un juridiskais pamats ir eh, sašaurināts, konkretizēts. prospekti jāizstrādā tādā veidā, lai izvairītos no pretrunām. Es uzskatu, ka prospektu struktūras vienotība ir eh, pozitīvi vērtējama, jo šie prospekti būs vieglāk saprotami un izmantojami. Es esmu iesniegusi grozījumu, kas paredzēts, lai nodrošinātu, ka visi ieguldītāji, visi investori, um, ka uz tiem tiek attiecināti vienādi noteikumi, jo šobrīd bieži vien tā nav, uh, piemēram, runājot par lieliem un maziem investoriem. Un es noteikti šo jautājumu, šo aspektu uzsvēršu arī turpmāk. Direktīvai ir ļoti svarīgs mērķis. Ieguldītājam jāspēj pieņemt lēmumus balstoties uz skaidru un labi pieejamu informāciju. Uzskatu, ka grozītā direktīva dos pozitīvu ieguldījumu un uh, vedīs mūsu vajadzīgajā virzienā. Paldies! Un uh, tagad mēs pāriem pie brīvā mikrofona sadaļas. Ir pieteikušies trīs runātāji. Lūdzu visus ievērot uh, vienu minūti runas laiku. Vārds pirmajai runātājai. Paldies! Uh, es gribu pateikties Klīnce kungam par ļoti labo darbu un gribu izteikt sekojošu uh, izteikumu. Uh, Komisijas uh, jaunie priekšlikumi nodrošinās labāku investoru aizsardzību, nodrošinot tiem adekvātu informāciju. Šī vienotā pase vai reģistrs, ko apstiprina dalība valsts uh, attiecīgās varas iestādes, uh, šī vienotā pasa vai certifikāts būs uh, derīgs visā Eiropas Savienībā. Lai mazinātu birokrātiju, mums ir nepieciešams uh, skaidrs juridiskais ietvers, lai nebūtu neskaidrību attiecībā arī uz uzņēmēju valsti. Tāpat laikā ir jāmazina arī nevajadzīgs birokrātiskais sloks uzņēmumiem, tāpēc ir jāsamazina tās izmaksas, kas nav pamatotas, kas ir pārāk lielas, un ar administratīvo nastu ir iespējams arī samazināt par 25%. Es gribētu, lai šie jaunie pasākumi labāk aizsargātu investorus un lai tiem dotu iespēju labāk izanalizēt riskus. Uh, Uh, attiecībā uz vērtspapīriem pirms uh, investors uh, veic attiecīgo ieguldījumu. Paldies! Obermajer kungam vārds. Viena minūte, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Ja mēs gribam caurskatām vērtspapīru tirgu, nepieciešama skaidra noteikuma par atbildīgumu, un tieši šeit mazie investori ir jāaizsargā. Investoram ir jāzina, ka informācija ir eh, patiesa un eh, aktuāla. Visai informācijai jābūt pieejamai, lai investors varētu pieņemt lēmumu par konkrētu vērtspapīru produktu. Tas ir vienīgais veids, kā investors var eh, pieņemt uz in informāciju balstītu lēmumu. dažādās valstīs pastāv atšķirības par civilu tiesisku atbildību, un tas ir jānolīdzina, jāizlīdzsvaro. Krīze ir radījusi vēl vairāk neskaidrības, un tieši tāpēc ir nepieciešama lielāka caurskatāmība finanšu tirgos, un tas radīs lielāku uzticamību investoros. Paldies, saka priekšsēdētāji, Vērtmans kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Prospekt Tā ir izskatīts publiskais piedāvājums un uh, emisija Eiropas tirgos. Tā ir tāda kā pasa, kas ļauj piekļūt, piekļūt visam Eiropas Savienības tirgum. Lai nodrošinātu labāku caurskatāmību, es uh, pozitīvi uh, vērtēju šo uh, investoru aizsardzību un prasības uh, sniegt informāciju. Uh, Un maziem vidējiem uzņēmumiem tagad vajadzētu nu, būt labākai piekļuvai vērtspapīriem, un es redzu to kā reālu uzlabojumu. Paldies! Jūs izteicāties ļoti īsi, iekļāvāties atvēlētajā laikā. Bārņiekungs, komisāra kungs, jums tagad vārds. Merci, madame. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlreiz gribētu pateikties visiem, kas piedalījās debatēs par piezīmēm un vērtējumiem. Ir skaidrs, ka teksts Eh, par kur tiks balsots, tas ir kompromiss teksts, eh, dinamisks teksts, eh, kurā, protams, varbūt nav iekļaut visi jūs izteiktie priekšlikumi, bet tāpat laikā domāju, ka parlaments, Klinzakungs, komitejas, Juri komiteja un citas, es domāju, ka būs tomēr apmierinātas, jo pašreizējais teksts ir ļoti daudz ieguvis. Un es tik tiešām runāju pavisam godīgi. Tātad ir daudz devuši jūsu komentāri, jūsu kritika, jūsu ierosinājumi visā šajā sarunu procesā. Uh, Jūs iesniedzāt ļoti daudz grozījumus. Tie lielā mērā ir iestrādāti tekstā. Īpaši gribu atsiekt, at, atsaukties uz uh, direktīvas darbības lauku un uz galveno informāciju, kas ir uh, sniedzama prospektā. Un tāpat uh, runājot par šo prospektu direktīvu Lisbonizāciju, es domāju, ka tur ļoti daudz, tā teikt, ir panākts. Viens no kolēģiem minēja konfliktu starp investoru aizsardzību un nepieciešamību veicināt mazo un vidēju uzņēmumu līdzdarbību šai jomā. Es domāju, ka prospektu prasība līdzsvaros šo jautājumu. Arī Kutas runā, kungs runāja par to, ka ir ārkārtīgi svarīgi tieši aizsargāt mazos vidējos uzņēmumus un šie prospekti nodrošinās atbilstošu aizsardzību. Vēl viens punkts, jautājums, ko minēja Esājas kundze. Kvalificētie investori un uh, privātie investori. Tātad uh, direktīvā tiek ņemtas vērā atšķirības starp šīm divām grupām, Un tas ir fundamentāli svarīgi, lai nodrošinātu godīgu aizsardzību privātiem investoriem. Dāmas un kungi, uh, komisija var pieņemt visus grozījumus. Un uh, es uh, piefiksēju Klints teikto un uh, politisko grupu pārstāvu teikto, ko teica Fordas kundze, Štīlers kundze un citi savu grupu vārdā. Tātad mēs esam piefiksējuši jūs vērtējumu, ka tas ir labs kompromiss pašreizējā direkt, šī direktīva tātad dos ieguldījumu situācijas noregulēšanā un samazinās uh, emitentu, emitentiem uzlikto birokrātisko nastu. Un tas uh, nozīmē, ka mēs esam labi izmantojuši šo iespēju. Gribētu pateikties Garsiem ar Galo kungam par viņa ieguldījumu, jo papildus šim tekstam, kas ir tiešām labs solis uz priekšu, viņš to ieskicēja tādā vispārējā kontekstā šajā uzraudzības paketē, par kuru vēl notiek sārunas. Un viņš ieskicēja tieši šo cārskatāmības jautājumu. Šī pārskatāmība tieši uzlabo labāk caurskatāmību, šo emitentu pienākumu nospraušanu un ieguldītāju aizsardzību. Garsiem Margalokungs strādā pie šī teksta, un viņš aicina mums kolektīvi būt drosmīgiem, un jūs pats esat to, to pierādījis strādājot pie šī omnibus teksta, un es domāju, ka mums visiem kopā ar padomi uh, būs iespēja panākt tikpat dinamisku kompromisu turpmākajās dienās arī par citiem tekstiem, citiem dokumentiem, kas šobrīd ir uh, diskusiju uh, fāzē, tātad par hedžingu fondiem un citiem, uh, kas viss ietilpst šajā uzraudzības projektā, kas mums ir nepieciešami tieši saistībā arī ar kredītaģentūrām un daudzām citām tēmām un elementiem, kas ir šajā regulācijas ietvarā. Un uh, mēs no krīzes esam daudz mācījušies, un, un tas ir mums pienākums un atbildība to visu attiecīgi mainīt. Paldies! Komisāra kungam vārds tagad tiek dots referentam Klīns kungam, bet tā kā viņš jau ir izmantojis visu savu runas laiku, es došu jums pusminūti, Klīnsa kungs, ja jūs varat iekļauties. Jūs sešas minūtes jau runājāt, es jums došu vienu minūti. Uh, Paldies! Pavisam īsi tikai pāris komentārus. Gribētu pateikties komisāram un kolēģiem par uh, draudzīgiem komentāriem. Domāju, ka jums tāds pats viedoklis kā mums. Mūsu sadarbība ir tiešām devusi iespēju mums vienoties pa zināmiem mērķiem, un tas ir vienkāršākai piekļūšanai eh, kapitālam, maziem vidējiem uzņēmiem, administratīvās nastas un barjeru mazināšana, tāpat arī investoru aizsardzības uzlabošana, tāpat laikā virzoties uz priekšu, veidojot eh, patiesu kopējo iekšējo tirgu. Domāju, ka Tagad, kad mums ir šis jaunais skatījums un ka mēs esam pārskatījuši prospektu direktīvu, ka tagad būs saikne starp šīm visām direktīvām. Un visas šīs lietas tiks koordinētas. Un tad, kad mēs nonāksim pie non-equity securities, mēs runāsim par visu tirgu kopumā. Paldies! Ευχαριστώ πολύ, κυρία συνάδελφε. Paldies! Līdz ar to mēs noslēdzam debats par šo jautājumu un balsojums notiks rīt. Līdz ar to mēs nonākam pie nākošā mūsu darbkārtības jautājuma, un tas ir mutiskie jautājumi komisijai un padomēji. Pār